Pavel Teličs ziņojumu par aviācijas stratēģiju Eiropai. Dod vārdu referentam Teličkam uz četrām minūtēm. Mikro. Ieslēdziet mikrofonu. Now. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kolēģi. Dāmas un kungi, visiem labrīt. E Nesenā pagātnē mums nebija tik daudz iespēju uzteikt Eiropas Savienību par taustāmiem sasniegumiem. Vēlos norādīt, ka aviācijas nozara ir panākums tās pateicoties Eiropas Savienībai. Iedomājieties, pirms 20 gadiem air transports un iespējas kādas bija eh, patērētājiem un ceļotājiem. Aizlidot uz nedēļas nogāli kaut kur uz e Eiropā par zemām cenām bija grūti iedomāties eh, un tajos laikos aviācija varēja ierobežot, eh, izmantot ierobežot cilvēku skaits. Savukārt šeit mēs redzam taustāmu rezultātu vienotajām debesīm, ko mums eh, ir izdevies izveidot. Tomēr gaisa transporta izveidošana nenozīmē, ka mums nav citu izaicinājumu, nosaukšu dažus vides izaicinājumu, jo neviens nenolieks, ka mums ir jāturpina samazināt izvešu skaits, tālāk konkurence ar trešajām valstīm, digitalizācija Pirms vairāk nekā gada komisija nāca klajā ar plānu risināt šos izaicinājumus un tiek piedāvāts sākt risinājums ar mūsu galvenajiem partneriem pārskatīt eh, noteikums Eiropas aviācijas drošības aģentūrai un uzlabot iekšējo reglamentu šajā aģentūrā. Tas ir liels darbs, mēs esam to sākuši, tomēr mēs sagaidām arī citus priekšteikumus. Aviācijas nozare pilnīgi noteikti pieprasa investīcijas strauji mainīgajā vidē. Ja mēs vēlamies rīkoties efektīvi, tad mums ir jābūt ar skaidru redzējumu šo nozari tagad, ne nākotnē, es pat teiktu uz nākošajiem 50 gadiem. Un šī ziņojuma mērķis ir piedāvāt praktiskas alternatīvas tam, kas nedarbojas šodien, nākt klajā ar priekšlikumiem nākotnē. Baidos, ka es nevarēšu uzskaitīt visus šos priekšlikumus, bet vismaz norādīšu dažus. Pirmkārt, attīstīt savienojamību, balstoties uz pievienoto vērtību visiem transporta veidiem, lai varētu racionalizēt investīcijas un uzlabot transporta tīklu Eiropā, uzlabojot savienojamību. E, tas var palīdzēt politikas veidotājiem pieņemt pareizus lēmumus attiecībā, tā skaitā uz te, e, teritoriālo kohēziju. Otrkārt, veidot gaisa lielceļus, lai izveid, izvairītos no traucējumiem, kur tā rodas, lai dotu iespēju labāk turpināt ceļojumu. Pēc vairākām sanāksmēm ar kolēģiem varu solīt, ka konkrētas nozīmē, ka mēs uzliekam Eiropas zīmogu tekstiem par gaisa telpu, kuriem ir jābūt prioritāriem pār nacionālajiem lidojumiem. Tas neatceļ eh, nacionālu suverenitāti, gluži otrādi. Tas uh, apstiprina vairākus pienākumus, kas mums ir jāievēro. Tālāk mums ir jādomā. Uh, mums ir jāapzinās, kāda ir konkurence ar mūsu partneriem. Jāapzinās, ka konkurence ir iespēja pasažieriem. Protams, mums ir jāparedz pareizie piesardzības pasākumi. Tālāk intermodalitāte. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs elements šajā ziņojumā, jo Nereti tad, kad mēs runājam par transporta veidiem, it īpaši par aviāciju, mums ir tendence to skatīt atsevišķi no pārējiem transporta veidiem. Un visbeidzot, drošība. Nav vajadzības atgādināt, ka tas šobrīd ir ļoti būtisks aspekts. Mums ir jānodrošina labi eh, tehnoloģiskie iekārtojumi, bet mēs arī nedrīkstam pārlieku apgrūtināt pasažierus. Tāpēc kāpēc komisija tiek aicināta veidot iepriekšējas reģistrācijas sistēmu, lai pasažieri varētu raiti izot visas procedūras lidostā. Tas attiec uz aviācijas stratēģiju, par kuru mēs runāsim šodien. Paldies! Un tagad dodu vārdu Kristensenam, no Sociālo lietu komitejas. Paldies, priekšsēdētāji, vēlos pateikties kolēģiem no Nodarbinātības komitejas, kuri strādāja pie šī teksta par aviāciju. Mums ir jāveido labāki noteikumi jomās, kuras nepietiekami labi darbojas šodien. Domāju, ka pilnīgi noteikti Skaidri ir jāpasaka, atsevišķās vietās darba apstākļi ir slikti, tiek ļaunprātīgi izmantot noteikumi, mums ir jāpanāk lielāka drošība šajā jomā. Tāpat ir jāpanāk laivi, ik viens strādājošais apzinās, kur uh, tiek maksāti eh, sociālajie nodokļi, sociālās iemaksas, un eh, Eiropas parlamentam ir jānāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, lai varētu nodrošināt taisnīgu konkurenci strādājošajiem. Ir pilnīgi noteikti šajā jomā jārīkojas. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs komisāra, Vi komisāra Violeta Bulca. Good morning. Good morning, labrīt, labrīt priekšsarētāji, godātie deputāti. Paldies par šo iespēju uzrunāt jūs šodien un apmainīties ar viedokļiem aviācijas jomā. Augstu vērtēju jūsu pašiniciatīvu ziņojumu, kas sniedz visaptarošu ieskatu aviācijas nozarē. Paldies Teličkas kungam un Kristensen kungam par smago darbu, tāpat arī citām iesaistītajām komitejām. Aviācija ir ļoti svarīga mūsu ekonomikai un pilsoņiem. Mēs runājam par vairāk kā diviem miljoniem tiešo darbu un 110 miljārdu eiro pienesumu Eiropas ekonomikai aviācija eh, Eiropa aizņem 26% no globālā tirgus. Tāpēc tā ir pelnījusi mūsu uzmanību. Ir skaidrs, ka mums ir eh, pilnīgi skaidri noteikti mērķi un eh, pievērsīšos jūsu ziņojumā minētajām galvenajām lietām. Pirmkārt, iekšējais tirgus. Atbalstu ātru progresu par bloķētajiem aviācijas failiem. Katru gadu ap 5 miljārdiem eiro tiek izšķērdēti, jo mēs nevaram panākt progresu vienoto Eiropas debesu programmā. Piekrītu aicinājumam pabeigt eh, Eiropas iekšējo tirgu aviācijā. Līdz ar to komisija šogad uh, uzsāks e, īstenojumības e, pētījumu, lai varētu labāk saprast, kā ir iespējams uzlabot e, efektivitāti šai jomā. Par ārvalstu investīcijām mēs atbalstam jūsu interesi visaptverošās aviācijas nolīgums slēgšanā, tāpēc informēsim jūs visos, par visiem sarunu posmiem. Sestībā ar Eiropas aviācijas nozares konkurētspēju pieņem zināšanai eh, to, kādu uzsvaru jūs liekat uz ārvalstu investīciju piesaistīšanu. Tas ir saistīts ar taisnīgu konkurenci. Mēs šobrīd strādājam pie jauniem pasākumiem, kuru mērķis ir sargāt un uzlabot reģionālo savienojumību Eiropā, kā tas ir eh, paziņo stratēģijā. Uh, Un pavasarī būs šādi pasākumi - jaunas vadlīnijas eh, par īpašumtiesībām, eh, lai būtu pilnīgi skaidrs, kā eh, šīs normas ir īstenojams. Tālāk jaunas vadlīnijas par publisko pakalpojumu pie sniegšanas pienākumu. Tāpat arī priekšlikums saistāt 868-2004 par negodīgu praksi ar efektīvāku instrumentu. Mūsu mērķis ir nākt klajā ar uzticamu instrumentu, kas ļaus mums rīkoties efektīvi, kad Eiropas uh, Ehm, uzņēmumi cieši no trešo valstu eh, negodīgas komercprakses. Tāpat arī vadlīnijas par ATM pakalpojumu eh, turpināmību. Tālāk par standartiem. Vispirms par drošību. Ar prieku konstatēju jūsu priekšlikumu veikt grozījumus aviācijas drošības regulā, it īpaši ņemot eh, vērā ierosinājumu garantēt EASA e uh, aģentūrai eh, pietiekums resursus. Ceru, ka mm, bez jebkādas kavēšanās tiks noteikts eh, tālākai eh, datumi. Un mēs cerams vēl Maltas prezidentūras ietvaros pabeigsim darbu pie šī dosie. Par vidi Pēc eh, pēdējā vienošanās mēs vēlamies, lai globālā schēma sāktu darboties. Mēs vēlamies, lai izaugsmē aviācijā būtu oglekļa neitrāla un lai tas notiek globālā līmenī, jo aviācija ir globāls eh, biznes un neviena valsts nav atstājama ārpus tā. Šī mēneša sākumā pieņemtajā priekšlikumā komisija Eh, ierosina ETS eh, sistēmā iekļaut arī eh, Eiropas ekonomiskajā zonā esošās lidostas, kas garantēs vienots noteikums un atti vienādi attieksies uz aviolīnijām, kas lido Eiropā. Par sociālajiem aspektiem. Kā mūsu aviācijas stratēģija ir minēts, ir sarežģīts jautājums saistībā ar mobilitātes aspektu. Pagājušā gada maijā komisija nāca klajā ar vadlīnijām, lai palīdzētu pilotiem un apkalpēji e, precīzāk piemērot e, noteikumus attiecībā uz mobilitāti. Un tiek sagaidīts, ka Eiropas Savienības tiesa šogad sniegs e, arī atzinumu par šo jautājumu, tīpaši par mājas bāzes jautājumu apkalpēji. Tas ir darbs no mūsu Eh, pārskatīšanas, kuru veicam eh, saskaņā ar aviācijas stratēģijā noteikto. Mēs vēlamies stiprināt sociālo dialogu aviācijā. Nozars komiteja piedāvā sociālajiem eh, partneriem un komisijai labāk izvērtēt un kopīgi rēģēt uz sociālajiem izaicinājumiem aviācijā. Par drošību vēl. Uh, Tie paši drošības standarti attiecināmi uz visiem, neatkarīgi no, to, no tā, kāda ir viņa darba attiecības. Mēs kopā ar EAS pārbaudam katru jaunā biznesa modeļa drošības aspektu. Turpināsim cieši uzraudzīt uh, attīstību tirgu un rīkosimies pēc nepieciešamības. Sociālais dialogs ir absolūti nepieciešams. Komisija darbojas aktīvi un cieši sadarbojas ar sociālajiem partneriem, dalību valstīm un visām ieinteresētajām pusēm šo jautājumu risināšanā. Paldies par uzmanību! Paldies! Un tagad eh, vīdes komitejas vārdā dod vārdu deputátam Sáni uz vienu minūti. Eh, szót tisztelt elnök úr! Eh, magam részéről is üdvözlöm, hogy a légi... Jā, paldies priekšsēdētāji par to, ka devāt vārdu. Es arī atbalstu tos eh, izaicinājumus, kas ir jārisina aviācijas nozarē. Tas attiec gan uz pasažieriem, gan uz nodarbinātājiem augstā līmenī. Tāpat arī vidas standārti ir iekļauti dokumentā kā jau norādīja komisārs kundze, tas atbalst arī NV atzinumam, saskaņā ar kuru aviācijas sektoram ir jāspēlē nozīmīga loma, lai samazinātu vidas eh, negatīvos aspektus, un tādēļ ir eh, jātīst jaunas tehnoloģijas. Gribētu teikt eh, paldies visiem jums, kas uh, palīdzēja sastādīt NV atzinumu. Noslēgumā gribētu pieminēt arī dalībvalstu lomu. Gribētu aicināt dalībvalstis spērt nepieciešamos soļus, lai iekļautu vienā tās debesis eh, vienošanos un eh, nodrošinātu pasažieru tiesības. Jā, paldies. Un tagad no iekšējā tirgus komitejas viena minūte vārds man eh, Bosētas kundzē. Jā, paldies priekšsēdētājiem. IMCO komitejā mēs vēlamies labāk aizsargāt pasažierus. Pašlaika pasažieri pārāk bieži ir atstāti neziņā, ja rodas problēmas ar lidojumu, nav skaidrs, kur var iesniegt eh, sūdzības par problēmām, kas vislabāk viņas var informēt, tas viss nav noskaidrots. Turklāt mēs arī uzskatām, ka kas vai nu internetā pērk ceļojumu vai kasē, bieži vien ir nepareiza informācija. Cena bieži vien e, nesakrīt ar e, sākotnē norādīto cenu. Arī ir e, pietiekamā mērā jāņem vērā drošības aspekts. Mums ir vajadzīgs jaunas kontrolas tehnoloģijas un proporcionāli sodi tiem, kas nepieturas pie, pie noteikumiem kas attiecas arī uz to, ka vajadzētu padarīt drošāku ceļojuma vidi un saīsināt ceļojumu laikus. Esmu vīlusies, ka nav pārņemti vēl vairāk elementi no IMCO komitejas atzinuma, jo tie būtu bijuši svarīgi, lai labāk veidotu drošāku aviācijas stratēģiju. Paldies, un tagad eh, būs runātāja politisko grupu vārdā, tautas partijas vārdā, kolonas vārda. Uz pusotru minūtu, lūdzu. Yes, yes, uh, thank you. Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze. Vēlos pateikties Eteličkas eh, kungam eh, no EPP kolēģiem Tran komitejā par viņa labo sadarbību pie šī ziņojuma. Paskatoties atpakaļ uz pēdējiem 20, 30 gadiem no, par iegūmiem eh, no liberalizācijas šajā jomā, ko tas nozīmē nodarbinātībai, uh, Eh, savienojuma izveidējis ar pilsētām. Tas bija drosmīgi, ambiciozi un eh, tas ir radījis iespēju strauji augt zemo cenu aviolīnijām. Tagad ir jāspēr soli tālāk un eh, līgumiem aviācijas jomā ir jātiek noslēgtiem. Un tas arī ir atzīts šajā ziņojumā. Eiropai ir svarīga aviācijā, bet šī svarīgā loma mazinās e, virzienā uz tuviem austrumiem, klusā okeāna reģionu, Āziju. Mums ir nepieciešams izmantot izaugsmes potenciālu, e, potenciālu strauji augošos ār, ārējos tirgos. Paskatoties, piemēram, kā ar Maroko, ar Maroku e, ir dubultojušies apjomi, tāpat ar Kanādā, SV Tā kā ārējie savienojumi ir ļoti svarīgi. Tāpat mums jāpaskatās uz sevi, jāatzīst, ka ir uh, problēmas. Mēs zinām, ka līdz 2035. gadam divi miljoni lidojumu tiks zaudēti tādēļ, ka ir ierobežota lidostu eh, kapacitāte. Tas nozīmēs arī mazāk darba vietu. Un, protams, nav atrisināts arī jautājums ar uh, vienotām Eiropas debesīm. Uh, pasažieru tiesībām un citiem dosjē, kas ir iestrēguši šobrīd. Tas, e, šī joma bijusi ļoti veiksmīga līdz šim, un tā var būt veiksmīga atkal, ja mēs tiksim galā ar izaicinājumiem, ar kuriem saskaras, saskaramies šobrīd. Jā, paldies. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlos apsveikt referentu Teličko par atvērtību un pacietību, kāda viņam bijis, gatavojot šo ziņojumu, gatavojot kaut ko ļoti konkrētu nākotnē, tik būtiskā jomā, kā ga gaisa telpas sakārtošana, nākotnes plāni, bet no otras puses arī mums ir jāpalūkojas atpakaļ un jābūt ar visaptverošu pieju, it īpaši tik E, izšķirošā brīdī, kad ir daudzas pārmaiņas aviācijas nozarē. Tāpat arī jāņem vērā izaugsme, e, tīri ģeometriskā progresijā, kādā ir pieaudzis lidojumu skaits un at, pro, problēmas, kas nāk šeit līdz, e, piemēram, lidostu kapacitāte. Uh, Eh, nepietiekamība un citas. Un mums ir jādomā par lidostu kapacitāti, teritoriālo koheiziju un nacionālo lidostu, reģionālo lidostu izmantošanu, veidojot eh, tra, līdzīgi dzelzceļam Trans-Eiropas tīklus aviācijā. Tāpat ir ļoti nozīmīgi ka ir iekļauta sociālā daļa. Mums ir jālīdzsvaro šie aspekti, jo e, ceļotāju ērtībām un drošībai ir nepieciešams strādojošo labi darba apstākļi. Tāpēc uzņēmumiem, kas strādā gaisa transportā, jā, jāizpilda savi savas sociālās saistības. Par tehnoloģijām runājot, ir jādomā par labāku finansējumu un jaunajā daudzgadu finanšu schēmā ir jāsako tam, lai tiek uzlabots finansējums, tāpat jāpievērš uzmanība FC. Katrā ziņā pateicos komisāriem par jūsu enerģiju un iesaistīšanos šajā darbā. Mums ir jāsasniedz sociālie, eh, vides standarti un tādi jānosaka visiem pārējiem reģioniem. Tāpat ir jāuzsver vēl viena doma, kas ir cirkurā eh, aprits ekonomikas ietveros paredzētā eh, nolietoto lidmašīnu pārstrāde. Tas ir būtiski. Paldies! Paldies! Tālāk ECR eh, e grupas vārdā vārds Žaklīnai Foster. Chairman. Paldies, priekšsarētāji, paldies, komisārs kundze. Es pirms vēlējos izteikt lielu pateicību Pavelam Teličkam. Bija lieliski iespēja sadarboties ar viņu pie šī aviācijas dokumentu. 99% eh, tajā ir lieliski, un es to pilnībā atbalstu. Tomēr ir viena būtiska problēma, jo nodarbinātības komitejai tika piešķirta ekskluzīva kompetence saskaņā ar 54. noteikumu. Un Tur ir minēts, ka profesionāli piloti Eiropas avialīnijās tiek nodarbināti eh, balstoties uz eh, nelegāliem eh, darba līgumiem, un tas nebalstās ne uz kādiem pierādījumiem. Tāpat arī komentāri par biznesa modeļiem un mājas bāzes kritērijiem arī nebalstās ne uz kādiem pierādījumiem. 70% no aviālu pārlidojumiem Eiropā ir vispārīgā aviācijā tā ir nozare, kurai tiek piemērot visstingrākie drošības standarti, kur līgumiem ar pilotiem un apkalpi ir jāatbilst visdažādākajiem ierobežojumiem. Tad, līdz ar to šie paziņojumi no nodarbinātības komitejas ir absolūti nepamatoti, un mums izdevās ar grozījumiem ierobežot šo ietekmi. Mēs esam vairāk kārt atsaukušies uz labiem darba apstākļiem, augsta līmeņa darba vietām un apmācību, jo mēs visi atbalstam labu nodarbinātības praksi. Noslēgumā šādi tiek sūtīts nepareizs signāls ierosinot, ka nav droši Eiropas e, iedzīvotājiem lidot ar Eiropas aviolīnijām, ir vienkārši apkaunojoši. Kāpēc tad, lai viņi turpinātu pirkt e, avio biļetes? Es nepiekrītu šādam e, ziņojuma pavērsienam, ko mēs nevarējām izmainīt, bet es atzinīgi vērtēju referenta nostāju, viņš arī zina, kāda ir mana pozīcija. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem ļaujot citām komitejām tik daudz e, līdzdarboties e, šajā ziņā, būtu pilnīgi pieticis ar nodarbinātības komitejas atzinumu. Jo šeit galu galā ir runa par transporta komitejas darbu un mums jākoncentrējas tieši uz transporta jomu. Paldies! Jā, paldies! Un uz pusotra minūte vairs tagad mājas neskundzē. Paldies priekšādātājiem! Komisija jau ir izstrādājusi ļoti labu priekšlikumu aviācijas stratēģijai Eiropā, un tagad ļoti labs Pāvela Telička ziņojums. Eh, gribētu jums iesniegt pateikties. Jā, patiešām arvien vairāk cilvēku ir pasaulē, un, protams, arī gaisa kļūst arvien biezāks. Ne tikai pasažieri ir jātransportē, bet arī krava. Es ļoti labi ideju, ko teica arī Tereškas kungs. Mums vajadzētu kaut kas tāds kā motoru ceļš gaisā. Mums ir jau arī jūras eh, transporta ceļš. Protams, ka tie, tās nav automašīnas, bet kaut kas tāds ir vajadzīgs arī gaisā. Mums vajadzētu padomāt arī par to, kā tur var radīt vietu. Bet mums ir jāaptver viss, kas lido. Nav jau runa tikai par reāliem pasažieru lidmašīnām, ir runa arī par mazajām lidmašīnām, par dronām, par daudz ko, ko vajag uh, reglamentēt. Un tas viss nav apkopos. Mums ir vajadzīga godīga konkurence ne tikai starp lidostām, starptautiskā līmenī, piemēram, Frankfurtē, esmu vācieti, un, protams, uh, tā ir tranzīta lidosta, bet uh, Stambula aizteikusies priekšā kā lidosta. Un kas attiecas uz gaisa. Uh, maršrutiem tur ļoti daudz eh, konkurence, un jā, ļoti bieži jautājums, vai tas viss ir godīgi, vai vajadzīgi jaunu noteikumu, protams, ir jābūt inovācijām, mums ir jābūt at, vidē draudzīgiem. Es uh, gaidu jau pirmo lidmašīnu, kas brauktu eh, ar pamatot zaļiem radītagvielu, un vajadzētu arī apritis ekonomiku. Es jau ar lielu interesi to visu gaidu, un, protams, mums ir jābūt arī godīgiem darba apstākļiem šajā nozarē, tas nozīmētu arī. Uh, saprātīgu drošību, vajadzīgs ir pasažieru tiesības un ir vajadzīgs vienots Eiropas eh, gaisa gaisa telpa. Un uh, tas, ka šī likumdošana tiek bloķēta divus gadus, uh, tas ir ļoti negatīvi, un tas, ka ir tāds zigzags un nevis ļoti skaidrs līnijas, tas arī nav labi, un mums jācinās arī par dabu, un mums jācinās par to, lai tas beidzot viss tiktu nodrošināts. Jā, paldies, un uh, uz vienu minūti vārds Koņečnas kundzei, gojas vārdā. Uh, Jā, paldies priekšsēdētāji, cienījamās kolēģis un kolēģi. Es priecājos par šo ziņojumu. Vēlētos teikt paldies referentam, ka viņš eh, neizturēja savus sākotnējos nodomus un eh, pievērsās savā ziņojumā pastiprināt sociālajiem aspektiem. Tas notika, jo Nodarbinātības komiteja izdarīja spiedienu, bet arī tādēļ, ka, protams, ir jānodrošina, un kolēģis redz arī uh, saistības starp labu pakāpojumu un darba nosacījumiem. Es nevaru atbalstīt to, ko teica kolēģi Fosteris kundze. Es domāju, ka ļoti labi, ka arī citas komitejas ir izteikušas atzinumu par šo ziņojumu. Un arī EAS ziņojums, tāpat arī dalību valstu prasība ir, eh, lai būtu jauni aviācijas modeļi un jauni biznesa modeļi un eh, jāņem vērā arī nodarbinātības modeļi. Ir īpaši ir jāpievērš uzmanība šiem nulles stundu darba koplīkumiem, kas ir ļoti negodīgi pret darba ņēmējiem. Tas nedrīkstētu notikt par sliktu nodarbinātajiem. Šie aspekti ir jāsasaista, un tas ir izdevies ziņojumā. Lies paldies uh, vēlreiz referenta kungam. Lies paldies. Tagad zaļo vārdā uz divām minūtēm Dalundas kungam vārds. Liels paldies, priekšsēdētājiem! Gaisa satiksme mūsdienās ar vienu pieaug, un tas nozīmē, ka ir eh, vairāk mobilitātes, tas ir kaut kas pozitīvs, bet, protams, ka izmeši ko rada aviācija, tie arī pieaug. Mums ir vajadzīga tāda politika, kas pieļautu uh, palielinātu mobilitāti, bet samazinātu izmešus. Mums kā zaļajiem tas ir ļoti būtiski, lai lidmašīnas tieši tāpat kā citi transporta līdzekļi arī maksātu par sevis izraisītajām emisijām un kaitējumu vidē un visu to ierobežotu. Protams, šeit ir jāraugās uz tehniskiem risinājumiem, kādi ir iespējami Mēs vēlamies, lai būtu vienādi un godīgi spēles noteikumi visi, kas izmanto konkurences sniegtās iespējas, un lai tiktu izmantotas vidē draudzīgākas pieejas. Tāpat kā, piemēram, dzelzceļa jomā, izmantojot nakts vilcienus, bet tieši tāpat arī aviācijas lomā nedrīkstētu būt tā, ka šeit tiek mazāk, mazāk maksāt nodokļi PVN un daudz subsīdijas notiek ar nodokļu naudas palīdzību. Vakar mēs balsojām par ETS sistēmas reformu. Ir jābūt eh, tā, kā ir, eh, ir jābūt noteiktai cenai par izraisto piesārņojumu, bet eh, vakar, diemžēl, netika rēdies ļoti skaidrs signāls par ETS. Mēs domājam, ka dažas dalība valstis uh, kas vēlēsies, eh, tām vajadzētu virzīties eh, tālāk uz priekšu, būt ātrākām, lai noteiktu lielāku cenu tādiem pakalpojumiem, kas izraisa kaitējumu vidē. Jā, paldies, un tagad FDD vārdā uz divu pusminūtēm Paksas kungs. Gerbamas pirmininkē, Aš manau, ka pranešimas. Jā, paldies. Manuprāt, šis ziņojums ir ļoti pozitīvs. Saprotu, ka galvenie aspekti aviācijai ir konkurence, drošība un vienota Eiropas debes programma jautājums. To es visu saprotu. Šeit ir runa par aviācijas modeļiem un nepieciešamību pēc lielākas drošības Es tāpat uzskatu, ka Eiropas politika gaisa pārvadājuma jomā ir jāmaina no striktas, eh, stingras regulēšanas uz eh, konkurences eh, veicināšanu un jācīnās ar dominējošu pozīciju. Un vairāk jāpārēt uz koordinējošu lomu. Mazām lidostām ir jābūt prioritārām. Aicinu komisiju uz to koncentrēties un nodrošināt finanšu pasākumus, lai dalību valstis varētu attīstīt mazās un reģionālās eh, lidotas, tīpaši perifērijā. Kā cilvēks, kuram vairāk kā 40 gadi jau ir pilota licence, vienu lietu gan es nesaprotu, Teličkas kungs. Un arī mani kolēģi no aviācijas nozars to nesaprot. Kāpēc Mēs vienmēr runājam par nodarbinātības aspektiem. Šeit nav runa par atbalstu sporta aviācijai un sporta aviācijas lidostām kāpēc prasības aviācijas organizācijām tiek bez jebkāda ierobežojuma paaugstināti, tīpaši, ja runa ir par sabiedriskām organizācijām kāpēc privātiem e, divu, vietīgu lidmaši, e, divu līdz četru vietīgu lidmašīnu lietotājiem tiek pielīdzināta e, tām prasībām, kas ir Boeing pilotiem. Kāpēc tie inženieri, kas rada ātrus un drošus gaisa kuģus, ir spiesti strādāt daudz un daudz. Uh, un mums ir jāgaida tik ilgi eh, drošības eh, kontrolēs eh, aviācijā. Ir tik daudz kavēšanos, es nesaprotu, kāpēc tas notiek. Neredzu, kā tiek aizsargāts patērētāja tiesības, kad lidostās streiku aviācijas uzņēmumu. Neko tādu es ne, nevarēju atrast šajā ziņojumā acīm redzot, eh, līdzinājā situācija vēl turpināsies kādu laiku. Paldies, un nākošais runātājs Marija Kristīna ar no tūs trim minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, vairāk nekā 30 gadus esmu nostādi, nostrādājis Air France eh, līdz sabiedrībā, un esmu varējis saskārties ar augsto konkurenci aviācijā eh, pārāk bieži regulējot rentabilitātes dēļ, Eiropas Savienība ir izveidojas tādu situāciju, kas ir izdevīgāka zemo cenu līdz, līdz sabiedrībām nekā nacionālajiem avio pārvadātājiem. Vai tas attiektos uz lielajiem vēsturiskiem pārvadātājiem vai lieliem lidostām? Eh, lielākā mēroga attīstība norit ārpus Eiropas Savienības. Par kā, kādu cenu mēs visu maksājam? Piemēram, uh, Airbus grupa veids delokalizāciju, ir ar mazāku budžetu un samazina strādājošo skaitu. Tāpat esmu e, pret e, noraidījuma protekcionismu tendencēm, jo, manuprāt, ir pretējā tendence, kas nav pieļaujama. Tie kuri vada Eiropas institūcijas, nu jau vairāk 40 gadus, un kuru dogma ir brīvā tirzniecība, eh, eh, kurā brīva konkurence ir pacelta svēto kārtā, un arī gaisa eh, pārvadājumu nozara pēdējā laikā saskaras ar nelojālo konkurenci no Persijas līdz kompāniju pārvadātāju puses. Tāpat No savas puses uzskatu, ka ir pilnīgi attiecīgi tas, ka valsts iestādes aizstāv savus uzņēmumus un savus strādājošos. Un ja eh, kāds uzskata, ka izveidot protekcionistiskāku kadru gaisa eh, satiksmes rozarei, ir populistiska pieeja, tad es to uzskatu par komplementu. Es nevēlos, lai nacionālās eh, līdzsabiedrības izzastu ārvalstu eh, kompāniju jūklī, tāpat arī es neatbalstu šos E, jaunās e, e, uzņēmēja darbības formas, kas ir pastkastīšu līdzsabiedrības, nulles stundu līguma un tam līdzīgi. Katrā ziņā es ļoti piesardzīgi izturos pret komisijas vēlmi izmantot, pielietot nodarbinātības komitejas ieteikumus, jo tie ir nozīmīgi apkalpes locekļiem strādājošajiem un jānorāda, ka neviena eh, zemu cenu kompārija nefigurē eh, starp desmit labākajām līdzsabiedrībām. Un tāpēc eh, beigās es tomēr apturēšos no balsojuma par šo lidojumu. Paldies! Tagad ir izteikušies visi runātāji politisko grupu vārdā, un es dodu vārdu deputātam Zarianopolus uz vienu minūti kā pie grupām nepiedarošajam deputātam. Paldies, priekšsēdētāji! Vienotās debesis, Eiropas Savienības stratēģija, lai demontētu dienestus, to mēs visu Grieķijā esam redzējuši. neviens strādājošais nezina, kas notiks ar viņa tiesībām un ar viņa darba vietu. Turisms Grieķijā ir nonācis dažu lielo grupējumu rokās, priv parādās privātie monopoli, un Grieķijas suverēnās tiesības tiek ierobežotas brīdī, kad šīs tiesības apstrīd Turcija, eh, Turcija apstrīd eh, gan uz jūras, gan gaisā. Ir jāņem vērā tautas vajadzības un nevis monopola intereses. Paldies nākošais runātājs deputāts Vandekāms uz pusotru minūtu. Paldies priekšsādātājs. Es Pirmkārt, es vēlētos pateikties referentam par īstenoto darbu. Es domāju, ka tas labi atspoguļo to, ko mēs vēlamies panākt aviācijas nozare Eiropā. Kā jau tas izskanēja, ir skaidrs, ka mēs šeit runājam par nozari, kurā ir daudz izaicinājumu, bet tajā pašā laikā, kurā ir daudz attīstības iespēju. Eiropas eh, pilsoņiem, kuriem tiek nodrošinātas labākas mobilitātes iespējas, jo arī tā ir viena no attīstības eh, iespējām. Tāpat es gribētu norādīt šīs nozars inovatīvo raksturu. Nākošajā nedēļā transporta komiteja apmeklēs Tulūzu, konkrēti Airbus rūpnīcu, lai redzētu to, kā darbs notiek uz vietas. Tālāk es vēlos runāt par konkurences jautājumu. Tik tiešām mēs saskaramies ar visai asu konkurenci šajā jomā. Tā skaitā no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Tālāk runājot par sociālajiem aspektiem. Esmu skatījis komisijas priekšlikumu šajā jakarā. Ja jums ir uh, Eh, līdzlēmēja tiesības, tad nav vajadzības rakstīt divas reizes garāku ziņojumu. Un ir īpaši uzmanība arī jāpievērš jaunajiem pilotiem. Paldies! Nākošais runātājs deputāta Demonte uz vienu minūti. Eh, Paldies, priekšsēdētāji! Gaisa satiksme ir izšķirošs elements gaisa aviācijā, jo mēs arī gan iekšēji, gan ārēji mums ir uh, gaisa satiksmes savienojumi. Strateģiska pieeja arī lidostām ir svarīga. Kā starptautiskās lidostas, bet arī reģionālās uh, lidostas tiktu ņemtas vērā, jo reģionālās lidostas rada darba vietas, tās kalpo turismam un uh, atslogo galvenās lidostas. Un tādā veidā var tikt veicināti arī rajonu, kas atrodas tālāk no centra. Es atbalstu Eiropas komisijas pieeju par uh, atbalstu maksājumiem un atbalstu arī mazākām lidostām, kur strādā vietēji iedzīvotāji. Tas nestāja nekādu negatīvu ietekmi uz tirniecības starp dalībvalstīm. Tādēļ es uzskatu, ka ir vajad, kā arī valsts atbalsts uh, mazo lidos darbībai ir jāsniedz, un tas nevar uh, tikt pakļauts uh, tādiem uzņēmējdarbības nosacījumiem, ar kuriem šīs lidos nevar tikt galā. Paldies, tagad uz pusotru minūti Vandālenkungam. Jā, labrīt, priekšādētāji. Teličkas kungs eh, savā ziņojumā ļoti koncentrējas uz inovāciju un konkurences spēju. Tie ir būtiski jautājumi, bet eh, gaisa aviācijas nozarē ir arī lielākas problēmas, godīgi sakot, ir galvenā konkurence ir par eh, zemāko cenu. Dažreiz pat pilotiem ir jāmaksā, lai varētu turpināt eh, lidot. To sauc maksāt par tiesībām veikt lidojumus. Pagājušo gadu bija Londonas eh, ekonomikas augstskolas pētījums. Daudzi piloti teica, ka viņi esot noguruši un viņi iesniedz par to sūdzības bet šīs sūdzības eh, aviācijas kompānijas vispār neņem vērā. Šis pay to fly, tas ir absurda konstrukcija un eh, tā ir organizācijas eh, kultūra, kas slēpj sevī milzīgus riskus. Tādēļ es uzskatu, ka ir labi, ka daudzas pilotu organizācijas šo konstrukciju juridiski apstrīdēt. Tā ir pilnīgi pamatota vēršanās pret to. Ļoti labi, kā referenta kungs ir ieslē, iekļāvis arī šos punktus savā ziņojumā. Un tādēļ es tagad šo ziņojumu varēšu arī atbalstīt. Paldies. Tagad vārds Kilonēnas kundze uz pusotru minūti. Matkustajat käyttäisin tilaisuutta. Jā, paldies. Es vēlētos izmantot šo situāciju, lai uzdot jautājumu komisārei Bulčai par biodegvielas izmantošanu, it īpaši otrās paudzes biodegvielas izmantošanu aviācijā, lai tādējādi arī mazinātu emisijas. Mēs regulāri dzirdam, ka ir vēlme izmantot biodegvielu, bet tās cena trīskārt pārsniedz tradicionālās fosīlos kurināmo cenas fosilo kurināmu degvielas cenas. Un ja mēs vēlamies izpildīt e, mērķus, kas nospraust Parīzes vienošanās, tad visai rīcībai aviācijas un jūras satiksmē ir jābūt vērstai tieši uz šo mērķu sasniegšanu, un ceru, ka komisija strādās tā, lai mēs varētu atbrīvoties no savas atkarības no fosilajiem kurināmajiem. Jā, paldies priekšsēdētāji tālāk, de Delīkundz, vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji, esiet sveicināti komisāri. Paldies referentam Tēliņškam. Gaisa satiksmes nozara ir ļoti dinamiskā, vairāk nekā 5% gadā CO2 eh, līmeņi būs jāreizina ar 7 līdz 2050. gadam jo šī nozare at, ir atbildīga par 3% no visiem izmešiem. Pati kā par sevi e, gaisa satiksmes nozare apdraud COP21 mērķus un bez tehnoloģiskām straujām izmaiņām e, šī nozare tādā veidā turpināt strādāt nedrīkst. Turklāt papildus klimata jautājumiem. Šī ir deregulēta nozare ar netaisnīgiem apstā, ne, apstākļiem, netaisnīgu konkurenci ar Persijas līča valstu kompānijām, uh, ar netaisnīgiem nodokļu aplikšanas eh, noteikumiem, jo aviācijas degviela netiek aplikts ar nodokli tālāk. Tādas parādības kā peituflai un vēl citas ir nepieļaujamas. Tātad šī ir nozare, kurā ir jārisina eh, vides sad aspekti, tehnoloģiskie un sociālie aspekti. Paldies, un tagad es dodu vārdu deputātam Prustam. Paldies, ko priekšsēdētāji komisāra aviācijas nozara Eiropā nodarbina simtiem tūkstošu. Uh, uh, iedzīvotāji Francijā vien 90 tūkstoši. Uh, 15. gada komisijas paziņojumā ir norādīts, ka jāņem vērā šīs nodars potenciāls gan iekšējā tirgu, gan starptautiski. Gaisa drošība, gaisa pārvadājuma drošība, vienotās debets, pasažiertiesības, eh, eh, emisiju ierobežošana un aviācijas strap stratēģijas. Startautiskā dimensija ir eh, pamats virzieni, pie kuriem jāstrādā komisija. Es gribu pasvītrot vienu aspektu, lai spēles noteikumi būtu vienādi visiem lai varētu novērst nelojālas tirdznieciskās prakses, tāpēc mums ir jāizstāv mūsu Eiropas līdzsabiedrības un mūsu lidosts. Tāpēc komisāris aicinu pienācīgi veikt Eh, piemērot noteikumus pret eh, nelojālām praksēm, un tādā gadījumā Eiropas aviācijas nozare atgūs stabilas nākotnes perspektīvas. Good. Paldies, tālāk Andersons eh, kundze. Labrīt! Ir ļoti svarīgi, lai aviācijas nozare Eiropā joprojām varētu sekmīgi darboties. Tas ir svarīgi gan ceļotājiem, gan strādājošiem. Es atzinīgi vērtēju daudzo kolēģu svarīgo darbu pie šī ziņojuma. Konstruktīvu, um, tas ietver arī konstruktīvu sadarbību ar komisiju šai jomā, balstoties uz kopīgu Eiropas vīziju. Uh, padarīt par realitāti programmu vienotās Eiropas debesis nāktu par labu mums visiem. Es un daudzi citi darīs visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu, ka apvienotai karalistei ir pilnvērtīga loma arī turpmākajos gados. Kas attiec uz šo ziņojumu, es uzskatu, ka mums kā deputātēm ir jāveicina eh, samazinājums kaitējumam, kuru dabai un videi kopumā nodara aviācija. Uh, Uzskatu, ka ziņojums var, e, varēja darīt kaut ko vairāk šajā jautājumā, bet vienalga aicinu atbalstīt šo ziņojumu. Protams, ka ir jāat, e, jāaizsargā strādājušo tiesību šajā nozarē. Pretēji tam, ko daži sacīja, uzskatu, ka ir pietiekami pierādījumi nedrošiem darba apstākļiem e, apkalpēšai nozarē, un mums ir tas jāpārtrauc. Paldies, tālāk Zlotovska kungs, vienu minūti panie przewodniczący pani komisarz! jā paldies priekšsēdētāji komisārs kundze. aviācijas nozarei ļoti svarīga loma izaugsmes veidošanā un nodarbinātības veicināšanā eiropā. tā kā stratēģija ir pamatota. Eiropas aviolīnijas, tā skaitā Polijas aviolīnijas, e, pelna un e, diezgan labi spēja konkurēt globālā tirgū. Tomēr tām vienalga ir nepieciešama palīdzību, piemēram, palīdzot slēgt divpusējos nolīgumus. Man prieks, ka Ličkas kungs eh, veltīja pietiekamu uzmanību avio transporta pieejamībai, eh, kas ir atšķirīga salīdzinot situāciju dalību valstīs. Ņemot vērā pašreizējos piekļuvas līmeņus, ir ļoti svarīgi spēt izmantot lētus savienojumus, kas nav tālu no jūsu dzīves vietas. To var veicināt, nodrošināt, ka e, tirgu ir pietiekama konkurence. Tā skaitā zemu cenu aviolīniju pieejamība. Protams, ka viss iniciatīvas saistībā ar nākotne E, Tām ir kā prioritāte jāņem vērā pasažieru drošība. Tomēr mēs nevaram izmantot šo argumentu visos konfliktos, tā skaitā e, visos konfliktos ar darba devējiem un darba ņēmējiem. Paldies tālāk, Šuntis kungs. Paldies. Jā. Dārgie kolēģi, es lūdzu vārdu lai aicinātu balsot par otro grozījumu kurā ir runa par anulēšanu lēmumam piešķirt 14 Grieķijas reģionālajām lidostām, tās piešķirt vienai struktūrai. Šeit ir runa par kaut ko, kas ir pilnīgā pretrunā ar Eiropas noteikumiem. E, attiecīgā struktūra, jeb Framport, ir tā, kura grib pārņemt šos lidostus. Un šajā gadījumā ir runa par vienas dalībvalsts nacionālo bagātību, kas tiktu nodota citai nacionālajai valstī. Uh, tajā pašā laikā uzņēmums tiek atbrīvots no veselas rindas finanšu saistībām attiecībā pret Grieķijas valdību un pašvaldībām. Ja mēs vēlamies, lai Grieķija atveseļotos, tad to nevar eh, panākt atsavinot nacionālu īpašumu. Es aicinu balsot pret šo grozījumu. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Aiko. Man. Jā, paldies. Vispirms vēlējos sacīt komisijai, ka viņi vienmēr e, apgalvo, ka viņi e, integrēti pieiet visiem izaicinājumiem. Un no Digimū ģenerāla direktorāta mēs esam saņēmuši dažus skaidrs ziņojumus par transporta nozars nākotni. Tomēr, sākot skatīties nozars pieeja, pēkšņi šī integrētā pieeja pazūd. Stratēģija par aviāciju ir ļoti vienpusēja pieeja, skaroties tikai uz problēmām, kas saistīta ar starptautisku negodīgu konkurenci un eh, arī Eiropas situāciju. Arī referents, diemžēl, nepieņēma šo integrēto pieeju, kas ir nepieciešama aviācijas nozarei. Man prieks, ka par sociālo pilāru uh, šis ziņojums ir ticis uzlabots. Tomēr par vides aspektiem diez vai tur vispār kaut kas tiek darīts. Pat Parīzes uh, vienošanās nav minēta. Uh, Visi saka, cik tas ir svarīgi, bet tad, kad mēs apspriežam šo veselu nozari, tas pat netiek pieminēts. Tas parāda, ka integrētā pieeja joprojām nav redzama. Un nozars pieejā uzskatu, ka ir jārunā par ekonomiku, sociālo un vides politiku, bet šis ziņojums to nedara pietiekamā mērā, tāpēc es balsošu pret. Paldies tālāk, Lopes Bermeho kundze, vienu minūti. Gracias, presidente. La... Paldies, priekšsēdētāji. Aviācija, tāpat kā daudz citi, ir nozari, kuras ietekmē komisijas uzspiestā liberalizācija. Spānija ir skaidrs piemērs. ANA privatizācija eh, notiek domājot par peļņas bū, gūšanu uz pakalpojumu sniegšanas rēķinu pasažieriem un strādājošo rēķinu. Ir novērojamas eh, darba apstākļu pasliktināšanās nozarē lai gan gaisa satiksme ir pieaugusi par 47% pēdējo gadu laikā, darbinieku skaits nepieaug, un nedrošo darba līgumu un nulles stunda līgumu skaits ir kļuvis par standārtu nedrīkst eh, pieļaut to, ka uh, uh, lidmašīnu bāzes, līdzsabiedrība bāzes lidostās un citās jomās tiek pieļauta šāda apstākļu pasteliktināšanās. Paldies! Mēs esam pabeiguši uzklausīt runātājs, kas bija pieteikušies pāriem pie bīra, brīvā mikrofona. Un vispirms dodu vārdu deputātam Kelijam uz vienu minūti. Micro, please. With airlines and Mēs esam ļoti pateicīgi visiem pārvadātājiem, kas katru nedēļu mūs pārvadā Eiropā. Un tā kā es esmu no īrijas, tad e, saku paldies Ryanair un Air Lingus par viņu darba efektivitāti. Brexit sarunas arī ir ļoti svarīgas un jādomā par ietekmi, ko Brexit atstās uz vienoto tirgu un muitas savienību, tīpaši šajā nozarē. Un jāsaka, ka īpaši lielo sarežģījumu dēļ preču pārvadāšanai no, uz Lielbritāniju un uz Eiropu būs li, liels pieprasījums pēc aviācijas un jūras pārvadājumiem, un tas e, uzliks papildus spiedienu e, uz e, Brexit sarunām. Un piekrītu Eikhaut kungam, kurš sacīja, ka Parīzes vienošanās ir jāņem vērā. Un ir jādomā par to, kā reaģēt uz pieaugušu pieprasījumu un samazināt slodzi vidē. Paldies! Paldies tālāk. Grapīnī kundze. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Cienījumā komisārs kundze gribētu apsveikt referentu un uh, visus, kas sniedz iekotījumu šajā ziņojumā. Es atceros, ka transporta komitejā tika teikt, cik svarīga ir aviācija starp savienojamības stratēģijā un turisma attīstībā bet ir jāprāda arī padomē labā griba. Komisārs kundze, esmu pārliecināta, ka jūs zināt, ka aviācijā ir ļoti liela ietekme uz konkurences spēju un ekonomisko izaugsmi. Var zaudēt 5 miljārdus eiro gadā, jo mēs eh, nesam vēl pilnībā iztenojuši vienotās Eiropas debesis. Ir arī problēmas ar kvalitāti un pasažieru drošību. Uh, Jums ir jāraukās uz konkrētiem pasākumiem, lai nodrošinātu pasažieru drošību un labākus pakalpojumus. Eiropas aviācijas eh, komunikācijas stratēģija. Te šeit jācīnās ar šķēršļiem. Es eh, balsošu par šo ziņojumu, un es ceru, ka visi atzinumi, ko jūs šodien dzirdējāt, jūs tos pārvedīsiet par konkrētām rīcībām. Marijas kungs, lūdzu. Paldies priekšādātājiem jaunā stratēģija gaisa satiksmē. Tā ir jābūt mēķiem atbalstīt eh, ražošanu un turismu. It īpaši ir jācīnās pret eh, monopoliem, piemēram, Fraport, kur 14 reģionālās eh, lidostas Grieķijā tika novērtētas ar licencēm, un tas viss bija par ļoti mazām summām. 580 miljoni esam saņēmuši par to atbalstu, un faktiski tas viss ir aizliegts, eh, ko dara Fraport. Lufthansa ir viens no Fraport akcionāriem, un līdz ar to faktiski Fraport ir Grieķijā saņēmis monopolu stāvokli, un līdz ar to mēs esam kļuvuši par eh, protektorātu tā ir nepieļaujama licencēšana. Un tas viss ir eh, memoranda ietvaros. Tā ir licence pret uh, darba ņēmēja tiesībām, un tādā veidā Fraport kļūst par monopolu uzņēmumu. Un es savā iesniegtajā grozījumā aicināšu ap 14 eh, piešķirtās licences Fraportam. Delopas kungs, lūdzu, uz vienu minūti. Obrigāts, jo prezident, ešta uma stratēģija. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs nosodām šīs stratēģijas mērķus veidot Eiropas aviācijas oligopoli, kas nozīmēs lielāku nacionālās suverenitātes zaudēšanu tik svarīgā sektorā dalībvalstīm, kā arī uh, strādājošo darba apstākļu pasliktināšanos, algu samazināšanos. Šī ir stratēģija, kas ir dzimusi lielajās multinacionālajos uzņēmumos, radīta no šiem uzņēmumiem un priekš šiem uzņēmumiem. Ko, tā, kas tas ir paredzēts, lai varētu privatizēt peļņu un socializēt zaudējumus. Tas ir brutāls rebelizācijas process, kas būs ar smagām segām uzstrādājošajiem. Un Tas nozīmē, ka nozares eh, liberalizācija turpināsies un eh, sekas būs eh, smagas. Paldies, mēs esam pabeiguši uzklausīt. Nē, atvainojiet, deputāts Kaputo vēl palika neuzklausīts. Eh, no brīvā mikrofona runātājiem. Paldies, priekšsēdētāji! Gaisa transports ir Eiropas mobilitātes stūrakmens, un tas ir transports veids, kas dod iespēju īstenot eh, līgumā paredzēto brīvo pārvietošanos. Taču mūsu eh, stratēģijai ir jābūt veidot augstas kvalitātes standārtus Eh, un augstu apkalpošanas līmeni gan uz zemes, gan gaisā. Es uzskatu, ka ir eh, nereti nepietiekami izmantotas sistēmas un veidi, eh, attiecībā uz pasažieru apkalpošanu pilnīgi noteikti ir jāveido inovatīvāka situācija, un Eiropas institūcijām ir jānāk klajā ar aicinājumiem nodrošināt labāku servisu šajā pakalpojumu nozarē. Paldies, un tagad vārds komisārei Bulcai komisijas vārdā. President, honorable members. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, daudz problēmu, daudz jautājumu. Bet sākumā vēlos pateikties Teličkas kungam un Kristensen kungam par eh, ļoti visaptarošu ziņojumu un auglīgām diskusijām. Vēlos, protams, reaģēt uz visu, ko jūs sacījāt, bet uh, laiks ir ierobežots, tāpēc koncentrēšos tikai uz dažiem jautājumiem un cerams, ka ar divpusējām sanāksmēm mēs varēsim atrisināt visus minētos problēmas. Vispirms, eh, biodegvielas jautājums. Savā mobilitātes stratēģijā mēs ļoti skaidri izteicāmies par to, cik svarīgi ir alternatīvā enerģija transporta nozarē. Man jāsaka, aviācijai biodegviela ir šobrīd vienīgā alternatīva, ko mēs pilnībā atbalstam. Par multimodālajiem aspektiem arī saistībā ar šo pašu tematu un gaisa kvalitāti. Multimodālā pieeja ir ar ļoti pozitīvu ietekmi uz vīdi, tīpaši saistībā ar eh, gaisa kvalitāti. Līdz ar to TNT koridori ir paredzēti multimodāli. Uh, Un šeit e, ir svarīgi attīstīt e, efektīvu e, sabiedriskā transporta sistēma, lai nodrošinātu attiecīgu standartu ievērošanu. Tālāk par reģionālajiem lidostām. Tās dod ļoti labus ekonomiskus un citus iegūmus. Pēdējos gados reģionālās lidostas eh, sāk konkurēt vairāk savstarpēji, lai piesaistītu gaisa satiksmi. Šādā vidē eh, publisks finansējums varētu kropļot situāciju tirgū. Tādēļ uzskatu, ka nepieciešami vienoti noteikumi, kas garantētu vienādas spēles noteikums eh, konkurējot ar šīm reģionālām lidostām un jebkāds eh, publiskais finansējums tam ir jābūt pamatotam. Attiecībā uz programmām viens svarīgs eh, starptautisks partners vispirms eh, vispār ir pabeidis šo skrīninga programmu tā sauktiem trusted travelers, tad uzticamiem ceļotājiem un novērtēs risku, kas ir iedzīvotājiem. Un, attiecībā uz ASV pārbaudas programmu, pre-clearance programmu. Ir uzlabots eh, un samazināts gaidīšanas laiks, ierodoties ASV. Komisija eh, to vērtē kā atzinīgu progresu. Ir nepieciešami vairāk uzlabojumi pašreizējā situācijā lidostās. Uh, Eiropas Savienības finansējums prīklierens eh, principu īstenošanai tiks apsvērts. Par modeli maksāt, lai lidotu, eh, ka apkalpē jāmaksā par to, ka viņi drīkst strādāt. Eh, ne, mēs neesam redzējuši nekādus uh, pierādījusi tam, ka tas negatīvi ietekmējas ir eh, kvalitāte un drošība, bet komisija turpinās uzraudzīt šo situāciju. Diemžēl laiks man ir beidzies. Paldies par uzmanību. Cerams, divpusējās sarunās varēsim pārējās problēmas pārunāt. Un paldies par kopīgu darbu pie tā, ka aviācija paliks joprojām viena no veiksmas stāstiem Eiropā. Paldies, priekšsēdē, eh, paldies komisārs kundze. Teličkas kungs tālāk. Uh, uh, Paldies! Es vēlējos uh, pateikties kolēģei Klūnai, Jālai Sender un citiem. Es tiešām labprāt sadarbojos ar jums un augsti novērtēju jūsu ieguldījumu. Otrakārt, rēģējot uz dažiem komentāriem. Konečnas kundzes sacīja, ka viņai prieks, ka es. Uh, esmu pievērs uzmanību sociālos jautājumus. Eh, nu, diemžēl Konečnas kundze pati nav bijusi klāt nevienā no mūsu sanāksmēm. Sociālajie aspekti bija iekļaut jau no pašiem no pirmsākumiem, bet problēma bija tā, ka tad, kad mēs saņēmām atzinumu no Empul komitejas, kas bija tik gar pat kā mūsu ziņojums kopumā, un tad ir grūti kaut ko iekļaut. Es piekrītu referentam no Empul eh, komitejas, ka mums izdevās samazināt uh, Eh, apjomu. Tālāk par kopu. Protams, ka tas atkarīgs no tā, kā mēs stratēģiju eh, par kopu 22 Protams, ka neviens nelasīs dokumentu, ja mēs e, gari aprakstīsim šīs stratēģijas, bet man patīk stratēģija, kas skaidri uzskaita instrumentus, kā mēs panāksim šos mērķus. Lūdzu, paskatieties uh, saistībā ar tieši savienojumības indeksu jautājumu. Tieši tādējādi mēs nonāksim pie šiem mērķiem. Dāmas un kungi, man, protams, ir sapnis. Es gribu pamosties kādu rītu, izlemt ar ģimeni vai viens pats, e, lidot tāpat dienā man būs integrēta biļete, ka es varētu no, savs, no savu ciemata tikt uz Prāgu, no turienes lidostas uz citurieni un tālāk uz citurieni, kur es gribu. No, nu, tikt, un tad, kad es būšu lidostā, es būšu drošībā, būs iepriekšējā kontrole, uh, Un um, aviācijā būs zeme, izmeši, un um, piloti būs labi atpūtušies un nonākšu gala punktā bez sastrēgumiem. Tāds ir stratēģijas mērķis. Es domāju, ka ja mēs balsosim par šo stratēģiju, tad tas būs solis pareizajā virzienā. Tā kā paldies! Esmu pārliecināts, ka pakāpeniski un ar aktīvu un ambiciozu komisijas darbu mēs panāksim, ka šis sapnis īstenojas. Jā, liels paldies. Līdz ar to